Atsākam sēdi. Priekšsēdētājs no padomas puses eh, ir eh, saņēmis eh, pirmā lasījuma priekšlikumu par ilgspējīgām investīcijām un par regulu 2019-2088 Ehm, Šīs eh, sēdes protokolā būs eh, šis nosaukums. Parlamentam ir trīs eh, mēneši, lai izteiktos, un ar 16. māju sākas šis trīs mēnešu termiņš. Tagad pāriesim pie pirmā balsojuma kārtas. Galīgais balsojums par kopējo rezolūcijas priekšlikumu par daudzgadu finanšu schēmu, pašu līdzekļiem un atjaunotnes plānu. Mēs balsosim par grozījumiem par sekojošiem tematiem - finanšu palīdzība, ap, at, paplašanāšanās un kaimiņu valstīs Covid-19 pandēmijas dēļ, um, īslaicīgi pasākumu attiecībā uz uh, aviācijas pakalpojumu sniegšanu, pagaidu pasākumu attiecībā uz licenču un at, at, certifikātu derīgumu un arī par ostas nodevām par ceturto dzelzceļu paketi. Un balsojums notiks tāpat kā iepriekšējās dienās. Pirmais balsojuma rauns ir no 9.30 līdz 10.45. Visi šodienas balsojumi ir personāla balsojumi, deputāti. Uh, var uh, ieskatīties dokumentā, kas ir parlamenta plenārsēdes tīmekļa vietnē, lai redzētu rezultātus. Tagad balsojums ir sācies, jūs varat balsot līdz 10.45 un par rezultātiem paziņosim 1.15 šodien. Pārtraucu sanāksmi. So. muss die sitzung leider nochmals eröffnen. Ich habe hier zu schnell umgeblättert und habe einen. Man diemžēl ir jāatsāk sanāksme, es pārāk ātri pāršķīru pāri, uh, un uh, man ir jāpaziņo, ka papildus agri un uh, zivsaimniecības komitejām, tātad pēc šo komiteju lēmumiem būs iestāžu sarunas eh, no zaļiem eh, saņēmu eh, priekšlikumu saskataņa ar reglamentu par sarunu uzsākšanu Un balsojums par to šodien notiks 3.15 pēcpusdienā parlamentā, ņemot vērā, ka Zivsainicības komiteja ir eh, lēmus par sanākumu, sanāk, sarunu uzsākšanu. Nesmu eh, nekādus citus pieteikumus eh, saņēmis. Lūdzu, Eikhaut kungs, jūs gribējāt kaut ko teikt? Paldies, es gribēju. Jā, paldies. Es gribēju tikai paskaidrot, kādēļ mēs esam pret. Uh, tiešo mandātu, kā uh, KLP reforma. Tā, protams, dod drošību lauksaimniekiem, bet agri komiteja pieņēma lēmumu, ka viņi pagarina to nevis vienam, bet diviem un uh, 100 miljārdu eiro uh, apjomā. Un agri komiteja to ir pieņēmusi kā lēmumu. Un mūsuprāt, uh, ir nepieciešams diskusijas plenāras sēdē, tātad mēs nebalsojam visu pret pagarinājumu, bet pret mandātu tiešām sarunām. Mēs vēlamies vest sarunas šeit plenāra sēdē par mandātu, jo 100 miljārdu eiro lēmums Tas jāpieņem šeit plenārsēdē, un tādēļ mēs šādi balsojam un lūdzam kolēģis balsot pret mandātu, lai mēs varētu plenārsēdē šo jautājumu izdiskutēt jūnijā un saulēcīgi pirms lēma pieņemšanas. Un es ceru, ka kolēģi pieņems mūsu iebildumus, un līdz ar to mēs varēsim balsot un diskutēt plenārsēdē. Referents saka, mums ir vajadzīgs spēcīgs un apjomīgs mandāts, un šādu jūs varat saņemt plenārsēdē. Un tā tad nodrošināsim to, lai šāds tiek sniegts jūnijā. Un tādēļ mums ir e, jābalso pret e, tiešo mandātu agri komiteja. Paldies! paldies Eikhaut kungam par skaidrojumiem. Es uh, ceru, ka jūs nu, vismaz saprotat, ka es vienkārši kļūdījos uh, pāršķirot lapu, un tādēļ jūs uzreiz nevarējāt uzstāties. Bet, manuprāt, tā nav ļoti uh, liela uh, kļūda procedūrā. Un tagad pārtraucam sēdi.

Il Presidente. Bonjour. Tutto bene? La seduta è ripresa. Atsākam šodienas sēdi. Pirmās balsošanas kārtas rezultāti ir sekojoši. Jauna rezolūcija, DFS pašu uh, uh, līdzekļi. 693 balsis ir iesniegtas par 505, pret 119, atturējušies 69, tātad pieņemts. finanšu palīdzības sniegšanu paplašināšanos un kaimiņu reģionu partneriem saistībā Covid-19 pandēmijas krīzi. E, pirmais grozījums noraidīts, otrais noraidīts, trešais grozījums noraidīts. Pagaida pasākuma attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu. 28. grozījums noraidīts, 7. noraidīts, 1. 9 un 29 pieņems, 2, 16, 10 pieņemts, 17 un 23 pieņemti, 29 noraidīts, 12 pieņemts, 5, 13, 19, 25 pieņemts. 6, 14, 26 pieņemts. 8, 28 pieņemts. Pagaidu pasākumi attiecībā uz certifikātu un licenču derīgumu 4, 5, 6, 9, 10, 11 pieņemts. 1, 1, 7 noraidīts, 3 noraidīts.

6, 13 noraidīts, 7, 14 noraidīts, 17 noraidīts, 2, 4, 8, 10 un 15 pieņemti. 4. dzelzceļa tiesība aktu pakotne transponēšanas periodu pagarinās 4, 14, 25 pieņemts. 5, 15, 6, 26 pieņemts, 6, 16, 27 pieņemts, 7, 17, 28 pieņemts, 18, 29 pieņemts, 8, 19, 30 pieņemts, 9, 20, 20 31 pieņemts, 10, 20, 1, 32 pieņemts, 1, 11, 22 pieņemts, 2, 12, 23 pieņemts, 3, 13, 24 pieņemts. Tā tad tik tālu tie bija šodienas. Uh, balsošanas rezultāti. Tagad pārtraucam sēdi līdz 14.15. Tad būs otrais balsošanais laiks. Paldies un visiem veiksmīgu darba dienu!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

exists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 Dear President. Nobody sees me. <laughs> So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Godātie kolēģi, atsākam darbu. Renew Europe frakcija ir nosūtījusi grozījumus saistībā ar nomināciju komitejām, un tie tiks iekļaut protokolā un stājas spēkā ar izziņošanas brīdi. Otrās balsojuma kārtas rezultāti. makrofinanciālās palīdzības sniegšana, paplašināšanās un kaimiņu partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmijas krīzi pieņemts pagaidu pasākumu attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu. Komisijas priekšlikums ir pieņemts. Pagaidu pasākumu attiecībā uz certifikātu un licenšu derīgumu. Arī tur komisijas priekšlikums ir pieņemts. Ostas infrastruktūras lietošanas maksa. Komisijas eh, priekšlikums ir pieņemts. Un dzelzceļa tiesību aktu paketi. Transponēšanas periodu pagarināšanu Arī tur komisijas priekšlikums ir pieņemts. Un visbeidzot, pāreiz noteikumi attiecībā uz uh, Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai un Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda atbalstam 2021. gadā. Šeit agrī komitejas lēmums bija par, sākt, par to, lai sāktu iestāžu sarunas, un tas ir arī pieņemts. Līdz ar to sarunu vedēji var uzsākt sarunas komitejas eh, vārdā un, protams, visu parlamentu vārdā. Līdz ar to trešā balsošanas kārta nebūs. Protokols no sanāksmēm 13, 14, 15. maijā būs pieejami sākot nākošo plenāru sēdi. Ja iebilžu nebūs, tad pieņemtie Lēmumi tiks nosūtīti lēmumos minētos, minētajām pusēm. Ar to pārtraucam mūsu sanāksmi un slēdzam to. Paldies! Paldies visiem dienestiem, visiem patīkam nedēļas nogalu. Esiet veseli un sargiet sevi!